So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich Ihnen mitteilen. Dārgie kolēģi, ar prieku gribu jums paziņot, ka priekšsēdētāja konference nu pat lēma par Saharova balvas piešķiršanu eh, Lamijai Alžbašarai un La Murat kundzei. Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, Nādja eh, Mūrada un Lamija eh, Bašara ir piedzīvojuši.